So, liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte, bitte doch die Plätze einzunehmen. Guten Morgen. Labrīt visiem, dārgie kolēģi, lūdzu ieņemiet savas vietas un sagatavojiet balsošanas kartiņas, jo mēs tulīt pat ķersimies eh, pie eh, balsošanas, jo mēs nepabeidzām vakar balsošanu par visiem ziņojumiem. Uh, Tātad 12. Eh, punkts eh, darba kārtībā - kopienas sistēma radioaktīvo eh, materiālu pārvadāšanai. Un tad sākam balsot ar 15, 14, 17, 18. Kurš par, pret, atturs pieņemts. 26. par, pret, atturs pieņemts. 27. par pret atturs pieņemts. Pārbaudīsim 27. elektroniski. Beidzam balsot. 12 pār 4 pret pieņemts. 28. pār pret atturs noraidīts. 29. par, pret, atturs, pieņemts. 30. par, pret, atturs norēdīts. 31. par, pret, atturs norēdīts. 32. par, pret, atturs norēdīts. 33. par, pret, atturs norēdīts Noraidīts. 34. 34. pār, pret, atturs, noraidīts. Pārbaudīsim 34. elektroniski. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 9 pār 16 pret noraidīts.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 noraidīt 43. pār, pret, atturs, pieņemts. Pirmais kompromiss pār, pret, atturs, pieņemts. 44. pār, pret, atturs, pārbaudīsim elektronis 44. grozījums. Beidzam balsot. 14 pār 15 pret, noraidīts. 45. pār, pret, atturs, pieņemts. 47. par, pret, atturs. Jā, es dzirdēju, Florence. Pārbaudām 47. elektroniski. Haben alle abgestimmt? Vai visi paspēja nobalsot? Beidzam balsot ist somit angenommen. Grozījums ir pieņemts. Kommen zu A3 und 13. un 3. blokā, kas par pret atturas pieņemti. 41. ar mutisko grozījumu, kurš par, kurš pret, atturas, noraidīts. 41. divās daļās, Pirmā daļa par pret atturas pieņemta. Otrā daļa. Par to vairs nav jābalso, jo pieņēmām uh, vairākus grozījumus. Ceturtais grozījums par pret atturas pieņemts. 48. par pret atturas pieņemts. 49. ar mutisku grozījumu, kas par pret atturas ar vismutisko grozījumu. Tātad 5 dafür. 5. kas par pret atturas. Nav īsti skaidrs. Nobalsosim nu, drošības labad elektroniski. Sākam balsot. Stimt. Beidzam balsot. Grozījums ir pieņemts. 50. kas par pret atturas noraidīts. 51. par pret atturas noraidīts. 53. par pret atturas noraidīts. 54. par pret atturas pieņemts. Otrais kompromisa grozījums par pret atturas pieņemts. Septītais, kas par pret atturas pieņemts. Astotais par pret atturas pieņemts. Devītais par pret atturas pieņemts. Sešdesmitais par pret atturas pieņemts. Sešdesmit pirmais par pret pret, atturas pieņemts, 62. par, pret, atturas, pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski par 62. grozījumu. Haben alle abgestimmt? Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. Desmitais par. Pret. Atturas pieņemts. 63. par pret atturas pieņemts. 64. par pret atturas noraidīts. 65., 66., 67. kopā, kas par pret atturas pieņemts. 11. par pret atturas pieņemts.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 atturas. Nobalsojam elektroniski. Sākam balsot par 20. Viss nobalsoja, beidzam balsot. Grozījums pieņēmts. 21. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 22. par. Pret. Atturas pieņemts. Pirmais grozījums par. Pret atturas pieņemts. 24. par pret atturas noraidīts. Labi, pārbaudīsim. Sākam balsot elektronus par 24. Bet šķiet, ka tomēr uh, iznākums bija nes, nepārprotams. Beidzam balsot. Jā, grozījums ir pieņemts.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 19. par to vairs nav jābalso, un tagad balsojam par visu grozīto atzinumu kopumā, sākam balsot elektroniski. Haben alle abgestimmt? Vai visi nobalsoja? Beidzam balsot. Atzinums ir pieņemts. Godātā referents kundze, es jūs sveicu. Ziņojums ir pieņemts. Esam uh, tikuši galā ar balsošanu. Un varam ķerties pie nākamā darba kārtības punkta, un tam ir jāatvēl pietiekami daudz laika, jāskatās, ka tur ir eh, vesela kaudz grozījumu. Kolēģi, es jūs lūgtu palikt zālē. Pagaidīšu kādu brītiņu. glaube, jetzt haben wir die nötige Ruhe und. Domāju, ka tagad varam turpināt darbu mierīgākā atmosfērā. Varam sākt diskusijas par tabaku un pirmā uzstāsies referente. Tad, kad viņa būs gatava, Linda. Linda McEvan, please. Um, th thank you. Paldies priekšsēdētājiem! Es domāju, ka tagad jau ir mierīgāk, tātad paldies. Pirmkārt, sliktās ziņas mums ir vairāk nekā 1300 grozījumu tikai no mūsu komitejas, bet labās ziņas, ka daudzi no tiem ir vienādi un ļoti daudz no tiem ir par deleģētajiem aktiem. Eh, par deleģētajiem aktiem es domāju, ka mums ir ļoti rūpīgi jāapskata komisijas priekšlikums. Dažos gadījumos kolēģiem ir taisnība, kad viņi saka, eh, ka kaut kas ir jāskata koplēmuma procesā. Eh, Tātad es skatīšu ļoti uzmanīgi šos deleģētos aktus, lai pārliecinātos, uh, kā parlaments eh, saglabā savu lomu. Ja asistenti vēlas eh, šeit sarunāties, varbūt viņi to var darīt ārpus zāles, lai referente varētu mums pastāstīt par savu ziņojumu un grozījumiem mierīgā atmosfērā. Tas ir svarīgs likumdošanas projekts, un eh, par to arī pietiekam nopietni jāapspriežas. Tā tad ir daudz grozījumu grozījumi nav visi vienā virzienā. Um, ir atšķirības svarīgos jautājumos, um, bet vispār ir daži kolēģi, nedaudz, uh, kas gribētu vispār atmest šo komisijas priekšlikumu, bet vairākums pieņem uh, komisijas galvenos argumentus, ka mums ir jārīkojas un, protams, mums ir jārīkojas jāatceras, kāpēc mēs to darām. Es atgādināšu tiem, kas ir pret, ka visas dalību valstis ir parakstījušas konvenciju par tabakas kontroli. Un šī eh, pamata konvencija liek dalību valstīm eh, rīkoties, eh, lai ierobežotu tabaku. Tātad, nu, varbūt mēs daudzās lietās esam pirmie pasaulē, bet tabakas regulācijā mēs tādi nesam. Uh, Brazīlijā ir 15% smēķētāji, mums ir 28. Ir, eh, eh, Kanādā ir 17,5% un ASV ir 19%. Tātad mēs atpaliekam šeit no, valsti, no citām valstīm un mums vēl daudz kas ir jādara. Eh, smēķētāju skaits samazinās, bet nesamazinās pietiekam ātri un eh, samazinās lēnāk nekā ASV, Kanādā, arī daudzās Latīņamerikas valstīs. Un, kā es teicu iepriekš, ir satraucoša tendence, ka bija smēķētāji eh, īpatsvara samazināšanās, bet tagad pieaug jauniešu smēķētāju skaits. Tātad eh, šī likumdošanas mērķis ir padarīt tabaku mazāk pievilcīgu jauniešiem, lai Uh, netiktu uh, atrasta šī jaunā smēķētāja paudze. Un, uh, lai palīdzētu atmest tiem, kas paši to nevar. Tātad šeit parlamentā mums arī ir jārīkojas, lai apturētu šo smēķētāju pieaug, skaita pieaugumu. Ir daudz grozījumu. No nu, es runāšu par jautājumiem, kur ir grozījumi visvairāk. Tātad, un arī grozījuma autori šeit varēs savus grozījumus izskaidrot par sastāvdaļām, no kā cigaretes sastāv, kas tajās var būt. Un Eh, šeit eh, ir cilvēki, kas ir pētījuši gadiem ilgu šo jautājumu, kas tiek eh, liekts cigaretēs. Un tagad ir grozījumi dažādi no daži kolēģi iesaka uzlabot atskaitas dalību valstīm. Komisija prasa, lai valdības ievāktu datus no uzņēmumiem, tad komisija tos ievāks no valdībām. Uh, un daži kolēģi ir uh, ieteikuši tādu pozitīvo sastāvdaļu sārakstu, ka būtu atļauts iekļaut cigaretēs tikai to, kas ir minēts šajā sarakstā. Un varbūt eh, kolēģi varētu paskaidrot tie, kas ir pret šo priekšlikumu, kāpēc viņi ir pret. Es neesmu pret, bet ir jāapspriež, kā to izdarīt praksē. Uh, Tas ir vēl viens eh, pretrunīgs jautājums ir eh, par eh, šiem cigarešu aromātiem un sastāvdaļām. Komisija neaizliedz pievienot cukuru tabakai, jo cukurs tiek pievienots vietējai tabakai Eiropā audzētajai dažas valstis ir pieņēmušas noteikumus pret šādu praksi. Es domāju, ka vajadzētu turēties pie komisijas nostājas, jo es saprotu e, kolēģus, ka e, tādā veidā tabaka kļūst pievilcīgāka, e, bet, nu, neatkarīgi no tā, vai tabaka tiek importēta, vai tā ir vietējā cigarešu patēriņš jau no tā nemainās. Uh, Tātad par cukuru jautājumu mēs vēl eh, runāsim par aromātiem. Vairums eh, dalībnieku varbūt uzskata, ka ir jāaizliedz eh, cigaretes, piemēram, šokolādes garšu. Daži ir ieteikuši aizliegumu mentolam. Es gribētu atgādināt kolēģiem, ka mums vajadzētu aizliegt arī mentolu. Kāpēc? Tāpēc, ka mūsu pašu zinātniskā komiteja ir simt lapušu dokumentā, desmitajā gadā ir eh, parādījusi, ka mentols uh, ir uh, kā anestēzijas līdzeklis, smēķētājs var ieelpot uh, dziļāk un tad viņš mazāk klepo. Uh, Eh, ASV arī eh, secināja, ka mentos veicinātu smēķēšanu, un eh, tabakas kompānijas zina, ka mentola cigaretes ir vieglāk smēķējams pirmo reizi, tātad tās ir pievilcīgas smēķētājiem iesācējiem. Un daudz no tām ir ražotas Eiropas Savienībā. Un tās piesaist jauniešus smēķēšanai. Nu, jautājums ir tāds, vai mēs gribam redzēt vairāk jauniešu smēķētāju. Vācija un Beļģija jau ir aizliegušas mentola kapsulas, Brazīlija ir aizliegusi visas šīs aromātas, ieskaitot arī mentolu. ASV ir vispārīgs aizliegums, bet lobbyisti ir panākuši, ka mentos netiek iekļauts aizliegumos. Un e, tagad valstis, kas ražo cita veida aromātiskās cigaretes, apšauba ASV aizliegumu, jo kā tad jūs e, vispār aizliedzat, bet mentolu atļaujat? Tā ir diskriminācija. Tātad, ja mēs atļaujam mentolu, tad mēs paveram durvis arī pārējiem lobbyiem, ka tie aizstāvēs uh, Eh, savas cigaretes, tā tad ir jābūt konsekvencei attiecībā pret eh, mentolu. Par eh, šiem aromātiem ir vispārīgais arī jautājums par šņaucamo tabaku, kas ir atļauta Zviedrijā un Somijā. Tātad zelējamā tabaka, e, jeb snus, kā sauc zviedriski daži kolēģi, grib e, šo e, zelējamās tabakas aizliegumu atcelt, es to neatbalstu. Nu, citi uzskata, ka, nu, ja Zviedriem ir šāds produkts, ko viņi sauc par snus, tad tas ir jāregulē tikai Zviedrijā. Uh, Vēl viens jautājums ir eh, iesaņojums un eh, mārķēšana. Daži kolēģi uzskata, ka komisija iet pārāk tālu ar eh, instrukcijām par paku apjomu, par brīdinājumu lielumu vai brīdinājumiem ir jābūt. Es atbalstu dažus kolēģu grozījumus, kur piemēram ir teikts, ka tad portugāļiem ir cigaretes, kurās eh, ir nedaudz mazākās pakās. Nu, es domāju, ka es varu pieņemt šos grozījumus. Daudziem kolēģiem ir eh, grozījumi par eh, šo tabaku cilvēkiem, kas paši tin cigaretes, kādām tām būtu jābūt Eh, nu, man nav šeit labas eh, atbildes. Es domāju, ka mēs varētu pieņemt šo priekšlikumu, eh, kādā veidā tirgot šo tabaku. Mums būs ilgi un daudz jādomā par šiem brīdinājumiem un fotogrāfiem un par to izmēriem, jo kāpēc ir tāds liels lobijs pret fotogrāfiju lielumu? Eh, nozare eh, ražotāji zina, ka fotografijas ir efektīvas. Pašlaik desmit valstis eh, Eiropas Savienībā lieto fotografijas kā brīdinājums, un 63 valstis to dara pasaulē. Tātad šeit nav nekā jauna. Nu, daži uzskata, ka fotografijām nav jābūt. Es domāju, ka nav pareizi šīs fotografijas noņemt, un padome arī tam nepiekrīstu. Uh, arī ir jautājums par uh, paku lielumu. Nu, es šeit neatnesu paraugus, bet uh, ir uh, tādas mazas pakas, kur fotogrāfijas ir tik mazas, ka jūs pat nevarat īsti redzēt, kas ir šajās fotogrāfijās. Daži kolēģi saka, nesot pierādījumu, ka fotogrāfijas kaut ko reāli dod, bet šādi pierādījumi tomēr ir. Un daudzas valdības prasa, lai šīs fotogrāfijas būtu uh, Citas savukārt gatavojas ieviest šādu likumdošanu. Es domāju, ka e, fotografijām būtu e, jāpaliek un arī brīdinājumu lielumam ir jāpaliek. Lobijas e, cīnās par to, ka būt nedrīkst samazināt šos brīdinājumus, un ja daži saka, ka brīdinājumu izmēram nav nozīmes, kāpēc tad lobijas prastos samazināt? par iesaiņojumiem. Tā tad ir grozījumi, kas iet tālāk par komisijas priekšlikumu, citi vispār eh, neatzīst eh, komisijas priekšlikumu. Eh, daži kolēģi iesaka, ka nevajadzētu būt atšķirības starp cigaretēm un pašu tītājām cigaretēm un citiem tabakas produktiem. Viņi grib, lai būtu vienāds marķējums visiem uh, Eh, šiem produktu veidiem. Arī par to mums būs jārunā. Mums ir arī jāapspriež eh, iesaņojums bez reklāmām. Daži kolēģi prasa tādu visiem tabaks produktu veidiem, par to būs arī jārunā. Uh, izcelsmes noteikšana, drošība. Vairums kolēģu uzskata, ka šis jautājums ir svarīgs. Es arī tā domāju, bet nu, es nepiekrītu, ka lielāki brīdinājumi veicina viltošanu, kā to saka daži kolēģi. Komisija šonedēļ gatavo jaunu iniciatīvu, es ceru, ka komisija par to pastāstīs, un mums ir jauna e, sadaļa par e, drošību un izcelsmes noteikšanu. Pārrobežu tirdzniecība e, ir jautājums, kur ir gandrīz vienprātība, ka nevajadzētu atļaut šādu tirdzniecību. Mm, cigarešu tirdzniecība, tātad tālpārdošana citās valstīs pārdošana internetā nebūtu atļaujama komisijas vērtējums saka, ka ir e, maz informācijas par šādu legālu tirdzniecību un tā tad ir e, nu, piekrišana par to, ka šī tirdzniecība būtu jāaizliedz. Daži kolēģi iet vēl tālāk, viņi grib vispār aizliegt interneta tirdzniecību arī vienā, vienas valsts robežās e, tabakas produktiem. Nu, komisija varbūt arī gribēs komentēt šos grozījumus. Eh, par eh, jaunajiem tabakas eh, produktiem. Es domāju, ka tiem ir jābūt certificētiem, tātad ir jābūt atļaujai. Ir ļoti daudz grozījumu no kolēģiem, kas iesaka, ka būtu jāmaina nosaukums, tātad runāt par mazāk bīstamiem tabakas produktiem Nu, es gribētu, lai komisija komentē šo nosaukumu un lai kolēģi paskaidro šos grozījums, eh, ko viņi ar tiem ir domājuši. Elektroniskās cigaretes un nikotīna aizstāšanas produkti, par to ir bijusi īpaša diskusija un grozījumi ir ļoti uh, dažādi, tie pārstāv visus uzskatus. Daži kolēģi saka, nebūtu jāregulē e, e, šie produkti, citi iesaka, ka tikai tie produkti, kas e, tiek reklamēti kā veselību uzlabojoši, būtu jākontrolē, tā tad ir dažādi priekšlikumi par vecumu ierobežojumu. Nu, es gan nezinu, kādā veidā šī ierobežojuma darbosies. Nu, varbūt komisija var komentēt šos priekšlikumus, bet daudzi kolēģi grib visus šos eh, nikotīnu košļāmo gumiju, e-cigaretes un citas tam līdzīgas produktus regulēt un viņi nepieņem komisijas priekšlikumu dalīt šos produktus divās kategorijās. Ir priekšlikums uzskatīt eh, šos nikotīna aizstājējus par homeopātiskiem produktiem. Eh, tā tad prasītos kāds eh, režīms, kas ir vieglāks nekā zāļu režīms. Par to es arī gribētu dzirdēt komisijas nostāju un arī ir grozījumi, ka būtu jābūt atļaujām e-cigaretēm, bet e, ne, neuzskatīt šīs e-cigaretes par zālēm, jo zāles e, tiek e, pārdotas dažās valstīs tikai farmacētiem, citur visas, visi var pārdot šīs eh, zāles. Es gribētu dzirdēt kolēģu nostāju šeit eh, par šo jautājumu, vai cik nikotīna aizstājēji ir uzskatām par medikamentu. Un es saprotu, ka padome eh, ministri pieņems noteikumus attiecībā uz mm, pielīdzinošos nikotīna aizstājies medikamentiem. Es domāju, ka tie ir galvenie jautājumi, ir eh, citi eh, vēl mazāki grozījumi un eh, ir priekšlikumi par tīdzniecības aizliegumu, jo cigaretes nevarēs mazos veikalos izvietot Eh, citi priekšlikumi, tā tad eh, iesaka aizliegt, eh, piemēram, rotaļlietas, kas imitē cigaretes, un arī tā saucamās saldās cigaretes tiek ieteiktas aizliegt, un arī nu, tiek ieteikts aizliegt pārdot bērniem šokolādi, kas imitē cigaretes, un nu, tā ir tāda populāra Ziemassvētku dāvana. un ir vēl vairāki citi jautājumi, eh, ko es arī eh, gribu uzklausīt. Paldies Lindai Makaivenai par šiem ievadvārdiem. Tagad uh, uzstāsies ēna referenti Karls Florence, Karls Šlīters, Frederika Rīsa un pirmais Karls Hainz Florence. Paldies Lindai Makaivenai! Paldies par uh, sadarbību pēdējos mēnešos. Uh, tie, kas uh, ir iepazinušies ar grozījumiem, no apmēram 1300 pēc skaita. Un noteikti daudz nakts kolēģi nav gulējuši iepazītos ar tik lielu grozījumu skaitu. Nu, es gan to nedarīju, bet kaut vai tiem pāršķirot grozījumus pāri, eh, var saprast, ka ir ļoti grūti vienoties par kompromisiem, ja mēs to visu uztveram pietiekam nopietni. Tādēļ Mums dažreiz varbūt nāks dūri paslēpt kabatā, jo uh, mēs taču esam arī patērētāju aizstāvji, un mums tas ir jāsaprot. Protams, uh, ir arī uh, ekonomiskās intereses, un ja jūs strādājat ekon komitejā, tad jums ir citas intereses, bet mēs esam cilvēki, kas aizstāv patērētājus, patērētāju veselību, tādēļ tieši patērētājiem ir jābūt mūsu uh, galvenajam rūpju bērnam. Esmu patiešām bieži vien pārsteigts, cik elastīgi ir mūsu draugi no liberāļu grupas. Ir kāds uh, liberāļu draugs, kas piedāvā vispār aizliegt Eiropā ražot tabaku. Nu, es viņu vispār ļoti cienu, bet šis priekšlikums man pārsteidza. Un ir vēl kāds kolēģis, kas runā vācu valodā, bet viņam nav vācu pases, un viņš arī atbalsta šādu domu. Uh, kolēģis tagad eh, zvan pa telefonu, tas kolēģis, kur jūs minējāt, varbūt eh, viņam vajadzētu dot iespēju. Tad, kad Krāmer kungs beigs runāt pa telefonu, varbūt viņš varētu reaģēt. Es nezinu, vai mēs domājam vienu to pašu personu, saka Florence kungs. Viņš kādā lielā vācu vēstkopā tika aprakstīts kā lielais sapņotājs, un iepazīstoties ar viņu grozījumiem, es patiešām varu teikt, ka viņš ir sapņotājs, jo viņš ar ražošanu burtiski rūpniecību mm, noraksta. Uh, bet vajadzētu izlasīt šo avīzi. Kolēģis, protams, noteikti arī lūgs vārdu. Priekšsēdētāja kungs, Nu, tas bija vienkārši rupji skan balss no zāles. Es gribēju pavaicāt, kāda, kā tu vispār domā, ka es norakstu rūpniecību, um, kolēģi aprakstīt kā lobiju, uh, pakalpiņu, nu vienkārši runāsim skaidru valodu. Kolēģi priekšsādātājs pārtrauc, Florence kungs uh, arī mēģina iejaukties, bet uh, diemžēl nav iespējams saprast, ko viņš saka. Tas Četras reizes šis teksts bija avīzēs rakstīts, saka Florence kungs. Nu jā, ja tu no tā vēlies distancēties, tas būs ļoti jauki, bet četri dažādi autori ir iesnieguši to pašu tekstu. Nu, un varbūt to vajadzētu darīt nedaudz rafinētākā veidā. Jā, nu, tu uzskati, ka tu varbūt nesapņotājs, bet tas jau ir kaut kas cits. Protams, ir lietas, kas mums nav pieņemamas. Ko Linda saka beigās, ka nākotnē vajadzēs eh, tabaks izstrādājums pārdot zem letes? Nu, es domāju, tas iet par tālu. Vai nu šo produktu drīkst pārdot, vai arī nē, nu, tad mēs to pārdodam, piemēram, tāpat kā pienu un uh, sviestu. Uh, zelējumā tabaka jeb snūs ja mēs tagad atvērsim Pandoras lādi, nu, tad uh, jūs dabūsiet pa pirkstiem, ja jūs uh, atvērsiet šo lādi. Uh, mēs atceramies, ka šī atkāpe tika piešķirta uh, Zviedrijai iestājoties Eiropas Savienībā, un es nezinu, vai juridiskais pamats mums te atļaus pārāk uh, cilpot. Es nevēlos atbalstīt. Uh, priekšlikumu, proti, ja snūs ir tikai Zviedru iekšējā darīšana, nu tad eh, Eiropai te nevajadzētu neko diktēt. Tādēļ es būtu pret eh, šādu pieeju. No otras puses mēs saprotam, ka ir ļoti e, kolēģi, daudz kolēģi, kas vēlas, lai uz cigarešu paciņām vispār nebūtu ne teksta, ne attēla. Nu, tas arī ir pārāk tālējoši. Un ja mēs runājam par to, cik lieliem ir jābūt attēliem, es domāju, ka attēla lielums ir noteikts arī pārāk milzīgs. Un es varbūt varētu nedaudz eh, vairāk eh, nosvērties komisijas virzienā, tātad, ja nebūs pilnīgi baltas paciņas, es esmu arī pret eh, šīm tievajām cigaretēm un ļoti mazajām cigarešu paciņām, kas ir domāts balītēm. Domāju, tas ir tāds produkts, kas ir domāts, lai pievilinātu vairāk patērētāju, un to pierāda arī. Mm, rādītāji, statistika. Eh, pirms trim, četriem gadiem šādas paciņas neviens nepirka, bet tagad tās tiek pirktas kaudzēm. Es domāju, ka tās cigaretes noteikti nav eh, mazāk kaitīgas kā savādāk iepakotās, iesaiņotās. Un man īstenībā pats svarīgākais eh, šķiet papildu vielu atļaujas jautājums gadu desmitus eh, tabaku, tabaks industrija mūs vazāja aiz deguna. Pirms pieciem, sešiem gadiem situācija bija ļoti bēdīga. Viņiem vajadzēja mūs informēt, viņiem vajadzēja atskaitīties ne tikai par atsevišķām vielām, bet par 70 dažādām ķīmiskajām vielām, kas ir cigaretē. Uh, Nu, tas pat tiešām ir ļoti bīstami. Es domāju, ka šādu sarakstu vajadzētu sastādīt un pašiem ekspertiem vajadzētu lēmt, vai mentols vai cukurs uh, ir pieļaujams vielas cigaretēs. Nu, es to nevaru no savas puses izlēmt. Es esmu pārsteigts, ka daudz kolēģi šādu patvaļu uzņemas. Es gribētu dzirdēt ekspertu viedokli cigarete. Uh, tiek dedzināta 800 grādu temperatūrā, un tad eh, jums zem deguna izdalās cukurs eh, kā papildu viela. Nu jā, to mēs skolā nedaudz mācījāmies, bet eh, tik smalki jau nevaram spriest. Labāk, lai tas paliek ekspertu ziņā. Ja kāds vēlas pirkt cigaretes ar mentolu un cukuru, īstenībā es ražotāju vietā gribētu izmantot jaunas tabaks šķirnes. Nevajadzētu audzēt tik uh, sliktu tabaku, ko Eiropā vispār nedrīkst pārdot, un tad visus šos štruntus eksportēt uz citām valstīm. Un ja šajās valstīs eh, vairāk, biežāk eh, spīd saule nekā Eiropā, tas, protams, ir ļoti svarīgi tabaks audzētājiem, un pēc tam šī tabaka tiek atkal eksportēta, eh, importēta uz Eiropu, eksportēta uz Eiropu, un tad te tiek pārdota, un uh, Eh, mēs gal galā nezinām beigās, kas tur ir iekšā. Eh, pieminēju zelējumu tabaku, attēli. Es domāju, ka no tā mums neizdosies eh, izvairīties. Man paprātām būtu nacionāla likumdošana, bet šķiet, ka vairums to neatbalstītu, bet ka attēlam ir jāizņem 75% no iepakojuma platības. Nu, tas man arī šķiet visai apšaubāms priekšlikums. Es esmu arī piedāvājis kompromisu. Ir kolēģi, kas pieprasa, lai um, attēls aizņemtu 50%. Es domāju, ka varētu atrast varbūt tādu zelta vidusceļu, bet noteikti par to ir iespējams apspriesties mums tuvākā laikā. Vajadzētu rūpīgāk iepazīties ar grozījumiem un tad, protams, um, jāsalīdzina arī šie jautājumi ar uh, citām rūpniecības nozerēm. Nu, varbūt tad uh, šis uztraukums nedaudz noplaks. Paldies! Jā, mums ir bijušas debatas par šiem jautājumiem, saka priekšsēdētājs, un pārbaudot uh, pielikumus eh, ir ļoti viegli izsakot, kurš tad ir pielikuma autors par grozījumiem. Tas vienmēr nav tik vienkārši izlemjams vai izsakojams. Protams, par to ir jāapspriež. Un tagad Frederika Rīsa, liberāļu eh, ēnu referenti. Paldies, priekšsēdētāji. Deja lancé Es eh, redzu, ka kampaņa uz eh, Eiropas parlamentu vēlēšanām jau ir sākusies, vismaz Vācijā, tā var spriest no šeit izskanējušām debatēm. Bet tātad par šo tēmu. Vispirms es gribētu pateikties eh, referentēji, jo viņi patiešām ir izdarījusi milzīgu darbu. Daudzām komitejām ir lūgts sniegt atzinumu un līdz ar to ir uh, ļoti daudz jāstrādā, lai panāktu kompromisu. Un es saprotu, ka daudz ir padarīts, bet milzīgs darbs vēl ir priekšā. Un mēs redzam ļoti lielu viedokļu atšķirības starp politiskajām grupām un arī starp dažādām komitejām. Līdz ar to es saprotu, nebūtu nebūs viegli panākt vienošanos, un mums arī nav pieejams uh, pilnais tulkojums visiem iesniegtajiem grozījumiem. Tāpat ir nepieciešams juridiskais atzinums un uh, jāuzklausa ir nozars pārstāvu viedoklis. Uh, ir um, daudz cilvēki, kur gribētu, lai komitejas priekšlikums ir elastīgāks jautājumā par uh, tievajām cigaretēm, mentola cigaretēm, iepakojumu un tā tālāk. Bet man šķiet, ka kopumā mums vajadzētu censties uh, vismaz saglabāt to progresu, kas jau ir panākts. Mums ir nepieciešams saglabāt aizliegumus attiecībā uz aromātiskajām piedevām, sestā pānta pirmais otrais punkts, kā piemēram vanīļas eh, aromatizētājs, eh, sarkano um, augļu aromatizētājs un tā tālāk. Eh, runājot manas politiskās grupas vārtā, var teikt, ka tāpat kā Linda Makviņa jau pastāstīja par mentola um, piedevu pievienošanas aizliegumu, cik svarīgi ir saglabāt šo aizliegumu. Bez tam mums vajadzētu arī strādāt eh, pie to vielu aizliegšanas, kas ir atzīts ka visvā, kā visvairāk kancerogēnās. Un tāpat ir arī bīstamāko vielu uzskaitījums un ir divi pielikumi, kurā šīs vielas ir ir uzskaitīts, un katrā ziņā mērķis ir eh, samazināt to klātbūtnī pakāpeniski. Es saprotu, ka referente atbalsta šādu pieeju, un eh, daudzas eh, politiskās grupas un daudz deputāti ir iesnieguši grozījumus tieši šādā veidā. Tāpat tas noteikti sasaucas ar rīčlikumdošanas priekšlikumu Bet ir dažas lietas, eh, ko noteikti es negribētu atbalstīt. Piemēram, nostāja, ko aizstāv Vilmotas kundze un eh, citi kolēģi. Mums ir jābūt konsekventiem savā rīcībā, jo es domāju, ka būtu naivi eh, censties padarīt tabakas produktus par nekaitīgiem un veselīgiem. Tas nav iespējams ir piemēram 444. grozījums, ko ir iesniedzis viens kolēģis, un ar šo grozījumu ir paredzēts aizliegt tabaks produktus pilnīgi. Uh, tabaka nav uh, cukurgailīts, ko vienkārši cilvēkam var atņemt. Ir mm, atsevišķas lietas, ko mēs noteikti neatbalstīsim. Un tāpat ir 250. grozījums, ko iesniegus referenta un tautas pārtīs grupa, to mēs arī neatbalstīsim, ja vien tas netiks būtiski grozīts. Tas ir grozījums par elektroniskajām cigaretēm. Mums ir nepieciešams debatas par to visu. Un mums ir neiespējami uh, atbalstīt tādu grozījumu, kas padarītu elektroniskās cigaretes mazāk pieejamas nekā tabaks cigaretes tabaka ir par cēloni 50 eh, eh, nāvs gadījumiem ar 50% smēķētāji, eh, bet elektroniskās cigaretes ehm, šeit ir paredzēts ehm, izplatīt tikai aptiekā, aptiekās, un mēs tam noteikti nevaram piekrist. Un, um, kas attiecās uz uh, medicīnas produktiem, uh, tad uh, tā ir viena lieta, bet mēs katrā ziņā nepiekrītam tam, ka e-cigaretes tiktu pielīdzinātas um, medicīnas ierīcēm vai medikamentiem, tālāk par tabakas produktu realizāciju internetā. Mēs noteikti, ko principā varam piekrist, mēs varam piekrist arī tam, ka tiek aizliegts uh, orientēt reklāmu ja, uz jauniem cilvēkiem attiecībā uz um, zelējamo tabaku. Um, es ierosinu saglabāt status quo, jo mēs esam paredzējuši šo izņēmumu Somijai un Zviedrijai. Un tas pats attiecās arī uz uh, piedev, armātskajām piedevām. Es nekad neesmu smēķējis, nekad neesmu lietojis zelējamo tabaku, bet. Uh, Es domāju, ka to vispār mutē nevar iedabūt, ja šai tabakai nav pievienots kāds aromatizētājs. Nu, vismaz man tā šķiet sakrinātāji. Katrā ziņā mums noteikti arī vajadzētu domāt par noformējumu ūdenspīpi tabakai. Jaunie cilvēki ir tiešām mērķa grupa, kuru mums vajadzētu aizsargāt, un tādēļ būtu jādomā arī par ūdenspīpju tabakas iekļaušanu šeit šīs likumdošanas darbības jomā un attiecināt tās pašas prasības, kas tiek attiecināts uz citiem tabaks izstrādājumiem. Mēs, ar, ko, mēs komisijai piekrītam, ka 75% no uh, iepakojuma būtu jānoklāja ar uh, brīdinājumiem un reklāmu, kas atturētu no smēķēšanas. Piemēram, Beļģijā tas jau ir notrošināts. Bet es domāju, ka šim priekšlikumam, protams, ir jābūt ambiciozam. Eh, gribētu pieminēt arī to, ko teica mans kolēģis uh, iepriekš, tas ir, ka mums ir jāpiedāvā risinājums. Mēs uzskatām, ka priekšlikums ir cena. Tomijs Manders ir ierosinājis grozījumu par to. Tātad mēs nevaram ietekmēt cenu, bet mēs varam ietekmēt to, ka eh, cigarešu paciņa ir divreiz lielāka nekā ierastā. Eh, līdz ar to tā būtu dārgāka un to būtu grūtāk transportēt. Un es domāju, ka mums vajadzētu ieteikt eh, veselības un sociālo lietu ministriem eh, padomāt par eh, šādu soli, lai manipulētu ar tabakas cenām. Katrā ziņā arī patreiz tabakas cenas dalība valstīs ļoti atšķiras, un es domāju, ka mēs varētu domāt par cenu harmonizēšanu. Paldies! Tālāk Sato Hasī, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji un liels paldies referentei, kurai noteikti piekrītu daudzos jautājumos. Man bija arī liels prieks dzirdēt eh, Tautas partijas kolēģi Florence kritizējam tos kolēģus, kuri vienkārši ir eh, nokopējuši tos grozījumus, ko sagatavojuši nozars pārstāvi. Man ir trīs jautājumi, drīzāk četri, par kuriem gribētu kom izteikt komentārus. Vispirms par standarta iepakojumu. Es domāju, ka tas ir pamatoti. Noteikti vienādu iepakojumu visām cigaretēm jums ir jāatceras, ka smēķēšana ir viens eh, no lielākajiem nāves cēloņiem. Tādēļ iet bojā 700 tūkstoši cilvēku Eiropā katru gadu pāragri un ir jābūt iespējamam pārdot šādu kaitīgu produktu iepakojumā, kas ir maksimāli nepievilcīgs. Jo tagad iepakojums eh, ir tas, ar ko eh, manipulē ražotāji, piesaistot patērētājus. Tālāk piedevis. Linda jau ļoti veiksmīgi paskaidroja to, kādēļ piedevas, aromātiskās piedevas būtu jāaizliedz. Es gribētu kolēģiem atgādināt, ka PTO pamatkonvencija aicina dalību valstis aizliegt vai ierobežot sastāvdaļas, kas varētu palielināt tabakas eh, produktu garšas pievilcību, un šie aromatizētāji noteikti atbilst šādai definīcijai. Eh, t Pasaules veselības organizācijas definīcijai. Un eh, mūsu doma ir ka tikai tās vielas, kas nav aromatizētāji vai kas citādāk nepalielina cigarešu pievilcību vai neuzlabo to garšu, var tikt izmantotas un uh, tās var būt vielas, kas pašas par sevi nav kaitīgas. Tātad tie būtu kritēriji, un tad lēmumu pieņemšanas procedūra ir paskaidrot mūsu iesniegtajā grozījumā 583. Tālāk elektroniskās cigaretes. Es domāju, ka e-cigaretes ir nepieciešams kā veids smēķētājiem, lai pakāpeniski atteiktos no smēķēšanas, bet eh, pētījuma rezultāti eh, li, liecina par to, ka attiecībā uz e-cigaretēm tie ir tikai minējumi, jo šīs e-cigaretes nav nec drošas, nec eh, tādas, uz kurām varētu paļauties. Tādēļ es domāju, ka būtu pamatoti tās klasificēt kā medicīnas produktu vai medicīnas preci. Tas nebūtu nenozīmē, ka e-cigaretes pēc tam varēs iegādāties tikai aptiekās. Tā, tas būs noteikti dalībvalstu lēmums, kā tirgot vai kā lai es tirgu šos produktus. Tātad šīs e-cigaretes. Tālāk atļaujas saņemšana kā medicīnas produktā, medicīniskajām produktām, tas nenozīmē, ka mēs ierobežojam šo e-cigarešu tirgošanu tikai aptiekās. Bet katrā ziņā mums ir jāparedz arī pārējais uh, periods. Mēs esam ierosinājuši četrus gadus tam. Ča ceturtais jautājums, par ko gribēju runāt, par ko esam iesnieguši arī grozījums, ir polonijas cigaretēs. Tas nav apzināts elements, kas tiek pievienots tabakai, bet tas atrodas tabakā, kā uh, urāna sabrukšanas produkts, kas rodas no uh, mēslojuma, kas ir bagātināts ar urānu, un tad, kad tas tiek sadedzināts, tas eh, nonāk eh, plaušās, un tas ir alfa emitents, un tas ir eh, viens no bīstamākajiem veidiem, kā cilvēks var tikt pakļauts radioaktivitātei. 20 cigarešu izsmēķēšana dienā pēc radioaktivitātes devas ir uh, pielīdzināms 200 plaušu rengeniem gadā. Ir ļoti e, viegls veids, kā samazināt poloniju saturu tobakā, tādēļ mēs ierosinām noteikti limitu e, poloniju saturam cigaretēs. Paldies! Paldies, Hasī kundzei, un tālāk došu vārdu Annai Rozbahai lūdzu. Posicinu. Jā, jāceļa pa vainē Mārtiņu Kellanenu, tad es vēl ekki vēl. Jā, paldies. Es runāju Mārtiņu Kalanānu vārdā, kurš tiemžēl šodien nevar būt klāt, un es gribu viņu vārdā pateikties referentai par ziņojumu, par izcilu labo sadarbību. Centīšos izteikties īsi. Kalanāna kungs ir uh, E, ieskicējis e, vairākas tēmas. Pirmā ir e-cigaretes. Mēs esam joprojām nobežījušies par referents piedāvāto pieeju e-cigarešu jautājumā, un uh, Mm, ir iesniegt daudz grozījumi, un man tie te ir. Es nezinu, vai jūs gribat, lai es tos visus nosaucu, bet ideālajā pasaulē, protams, neviens nebūtu atkarīgs no nikotīna, un neviens nesmēķētu, bet reālajā pasaulē miljoniem eiropiešu ir atkarīgi no nikotīna. Un pusi no viņiem, kā jau citi kolēģi minēja, uh, mirst tieši smēķēšanas izraisīt cēloņu dēļ Mēs joprojām uzskatām, ka referente neapzinās, cik brutāli ir šāda taktika ierobežot eh, piekļuvi e-cigaretēm. Mūsu ēnu referents norādīja, ka e-cigaretes ir vislabākais veids, kā novērst nevajadzīgas cilvēku nāvis, un tādēļ esam iesnieguši grozījumus kopā ar citu kolēģu priekšlikumiem, kuri noteikti līdz 2017. gadam vēlākais komisijai ir jāveic uh, izmaksu un ieguvumu analīze, riska analīze un ietekmes uz veselību analīze saistībā ar e-cigarešu lietošanu, jo Dargie kolēģi, miljoniem dzīvību ir liktas uz spēles, un tādēļ ir svarīgi, lai uh, mēs sagatavotu pēc iespējas labāku likumdošanu, kādu vien ir iespējama e-cigarešu jomā. Tālāk par iepakojumu, standartizēšanu un veselības brīdinājumiem. Par iepakojumu. Mēs saprotam, ka mērķis ir uzlabot sabiedrības veselību, bet uh, Esam nobežījušies par to, kādu ieteikmi šī likumdošana atstās uz mārketinga aktivitātēm, uz zīmoliem, jo es pieņemu, ka daudz iesniegtie grozījumi uh, Uh, pārsniedz direktīvas darbības jomu un līdz ar to var apdraudēt uzņēmumu darbību. Jautājums vai likumdošana, kas ir balstīta uz vienoto tirgu, var būt tāda, kas uh, likvidē jebkādas zīmola reklamēšanas iespējas. Tabaks jomā jau tā ir ļoti daudz ierobežojumu, un mēs nedomājam, ka tālāk ierobežojumi būtiski ietekmētu sabiedrības veselību. Un mums ir jāraukās, lai šis jautājums neapdraudētu uh, vienošanās panākšanu pirmajā lasījumā. Es personīgi no savas puses arī gribētu piebilst, ka uz cigarešu iepakojumiem ir attēli. Jā, bet lielākā daļa uh, Eh, smēķētāju pārliek eh, savas cigaretes eh, dažādās cigarešu portmanējās vai savādākos pievilcīgos iepakojumos. Tālāk par snus, par šo zelēmo tabaku. Snus vai zelēmā tabaka nav tikai skandināva lieta. Somi, dāņi, norvēģi ir lieli zelēmās tabakas lietotāji. Līdz ar to mēs uzskatām, nu to uzskata arī mūsu ēnu referents, kā mums būtu jāatstāja manevrēšanas iespējas šīm valstīm uh, atļaut uh, lietot uh, šo zelēmo tabaku. Jo tā ir vienkārši sen tradīcija, un es ceru, ka nākotnē mums būs atļauts arī, ka Kofeīns kafijās joprojām ir. Es ceru, ka kolēģi neierosinās aizliegt kofeīnu uh, kafijā. Paldies! Liebe Anna Rosbacha. Darga Anna Rosbacha. Darga Anna Rosbacha. Nu, kolēģi jau ir uh, uzlikuši Union Jack karoga logo vai kādas citas uh, bildītas atpazīšanās zīmes uz savām uh, kafijas tāsītēm. Oreiz te Rosī lūdzu tagad. Sì, grazie Presidente. Io continuo a essere estremamente critico. Paldies. Es joprojām ļoti kritiski skatos uz šo komisijas tekstu. Un arī uz šo ekstrēmo nostāju, kāda ir mūsu referentei kā Rosbekas kundze teica, varbūt mēs eh, dzirdēsim, ka kafeīns ir bīstams un ka to vajag aizliegt kafijā. Ja mēs skatāmies uz šo tekstu ar grozījumiem, tad nu, šeit tiešām ir tā kā aicinājums uz smēķētāju nāvi, jo es pilnīgi piekrītu, ka mums ir jāmēģina eh, samazināt tirdzniecība nepilngadīgajiem bet nu pieaugušie paši var nolēmt, eh, ko darīt ar savu veselību. Viņi zina uh, visas sekas un tad viņi paši arī atbild. Uh, un, uh, nu, likumdevējs iznāk, ka tad likumdevējs jūs vietā lemj, ko jūs varat darīt un ko jūs nevarat. Uh, Un kas tad notiks, ja to pašu attiecinās uz kafiju vai uz taukiem, jo tauki arī ir slikti, tad aizliegsim visus produktus, kas satur tauks, un tā jau var aizliegt visu. Es redzēju e, tādu plakātu par šo konvenciju, ko minēja šī būs valsts, kur viss ir pakļauts likumam un viss ir slikti, nu, valsts lemj, kas ir slikti un kas ir labi. Eh, nu, es nezinu, vai Eiropas Savienībā tā notiek, bet, eh, eh, piemēram, tad var sākt, sākties arī kursi par smēķēšanas kaitīgumu skolās bet nu, cilvēkiem būtu pašiem jābūt iespējai izvēlēties, ko viņi dara. Jā, var aizliegt smēķēšanu slēgtās telpās, un ja tā traucē citiem cilvēkiem, to var aizliegt, bet nu, pieaugušajiem vajadzētu eh, lēmt eh, pašiem, viņiem būtu jābūt iespējai lēmt, ko viņi dara vai viņi smēķē eh, cigaretes un kāda būtu tā, to forma. Valstī nevajadzētu visu regulēt, un tad ir kolēģi citi, kas saka, ka vajag legalizēt vieglās narkotikas, un tas ir normāli. Nu, tā tad, kur šeit ir konsekvence un kur ir loģika vispār? Šis eh, jautājums eh, ka valsts celšas kontrolēt personiskos lēmumus, tātad runas ir par elektroniskajām cigaretēm. Nu, es esmu pret tiem kā pret medikamentiem, jo vairums cilvēku, kas eh, grib atmest eh, smēķēšanu, ja viņi pāriet uz elektroniskām cigaretēm, tad viņi neatmet smēķēšanu, viņi vienkārši pāriet uz elektroniskajām un sāk tās smēķēt, nevis parastās. Nu, es nedomāju, ka Eh, šeit eh, ir medikaments, jo nu, medikaments eh, ārstē slimību, bet šis, šīs elektroniskās cigaretes vienkārši aizstāja vienu cigarešu veidu ar uh, citu, un tā tad tā nav medicīniska ierīce. Ir ļoti interesants pētījums, kurš apskata uh, nodarbinātības komitejas uzskatus un eh, arī ir eh, runāts par ietekmi uz kontrabandu. Nu, nav skaidrs, kādas būtu sekas no, šī, eh, no šīs pakešu izmaiņas. Nu, šeit ir uh, uzsvērts arī, ko komisija dara un ko mēs darām. Es gribētu uzsvērt, ka uh, politiķiem ir uh, būtu jārespektē pilsoņu brīvību, un jūs nevarat pieaugušiem pateikt, kas viņiem ir jādara. Paldies. Andersen lūdzu. Hmm. Eh, tātad mēs vēl atgriezīsimies. Tagad mums ir runātāju saraksts. Ja es kādu aizmirsu, lūdzu atgādiniet. Uh, äh, yeah. Bartolozzi, dann Gladys Wilmot, äh, Anders Perillo Rodriguez, dann Esther de Lange und Christopher Fjellner und Edith Estrella. Habe ich jemanden vergessen? Vai kāda aizmirst? Ja nē? Gardīnī kundze. Došu katram apmēram trīs minūtes, lai visi var paspēt izteikties. Lai kāds nepaliktu neuzklausīts. Pirmais ir Rihards Zēbers. Paldies, priekšsēdētāji kungs, gribēju pateikties visiem kolēģiem Eh, kas eh, ir pievērsuši uzmanību šim jautājumam. Gribēju pateikties arī sekretariātam. 1300 eh, grozījumi tika iesniegti. Nu, tos visus apstrādāt ir patiešām milzu darbs. Es domāju, ka mums kā parlamentam ir jāspēlē nopietni likumdevēja loma un Eh, tabaka, eh, bez tabaks vairs nav iedomājama mūsdienu pasauli, tādēļ mums ir jāparūpējas, lai tabaks lietošana būtu pēc iespējas mazāk kaitīgi veselībai. Eh, mēs nevarētu diktēt pilnīgi visu un mēģināt izdarīt izvēli pilsoņu vietā. Uh, bet vajadzētu samazināt ar e, tabaks produktiem saistīto risku, jāparūpēs, lai cigaretes e, taptu mazāk kaitīgas, drošākas, un e, dalību valstīm arī ir jāuzņems savu pienākumu daļu bet, protams, uh, industrijai ir uh, savas intereses, tiek izmantotas dažādas vielas uh, un ir jāparūpējas, lai viss ražošanas process taptu caurskatāmāks. Un esmu iesniedzis 94. un 69. grozījumu, kur ir runāts par šo pozitīvo sarakstu, kurā būtu iekļautas visas vielas, kas satur tabaks izstrādājumu. Uh, Tālāk daži vārdi par pasīvās smēķēšanas eh, kaitējumi, it sevišķi bērni un grūtniecis no tā cieši esmu iesniedzis 352, 50, 354 un 355 grozījumu, kur par to ir runāts. Ir jau starpība, vai jūs pats izvēlaties smēķēt un bojāt savu veselību, vai jūs pakļaujat briesmām arī pārējos, kas nevar no tā izvairīties. Un, protams, ir jāsaprot, eh, eh, kā, šīs, eh, kā iedarbojas attēlu uz cigarešu iepakojumiem, jo it sevišķi ir pierādījuši pētījumi, ka jauniešus tas bieži vien attur no smēķēšanas. Es domāju, ka komisijas priekšlikums varbūt nav pats labākais. Mums vajadzētu padomāt, kā šo instrumentu izmantot labāk, lai. Uh, varētu aktīvāk eh, organizēt veselības aizsardzības kampaņas. Un eh, debates ir eh, ļoti kaislīgas un lobijas arī ir sarosījies. Tas man patiešām šķiet visai nepatīkam, uz mums mēģina izdarīt spiedienu un vajadzētu arī tabaks industrijai savas kārtas uzmest uz galda un dalību valstīm vajadzētu uh, E, ņemt vērā arī e, savus pienākumus, jo savādāk tas e, arī atstās tādu visai nepatīkamu ietekmi uz visu šo industriju. To pierādīja Dalī Gate. Nē, es atvainojos, tagad Renāta Zomere. Tik tālu mēs vēl neesam tikuši. Jā, <laughs> ja, dankai, paldies, priekšsēdētāji kungs. Mēs eh, runājam par uh, legāliem, likumīgiem produktiem un nevajadzētu neko pārspīlēt. Es domāju, ka daudzi priekšlikumi ir tomēr pārāk pārspīlēti. Jā, protams, produktiem jātop eh, drošākiem, mazāk kaitīgiem. Es negribu, lai jaunieši sāktu uh, smēķēt, bet ir taču jauniešu aizsardzības likuma dalība valstīs. Un, protams, ir jāpārbauda, kā šie likumi tiek ievēroti. Tas ir dalību valstu pārziņā. Tas attiecas arī uz alkoholiskajiem līdzekļiem un citām baudvielām. Es domāju, ka Eiropas regulas te nebūtu īstais instruments, ko izmantot. Jā, ekonomiskā krīze ir skārusi Eiropas Savienību, un mēs esam kļuvusi, kļuvuši visai ciniski. Ir visai. Uh, cīniski teikt, ja ar šo piedāvājumu tiks eh, iezudībā 5000 darba vietu, bet eh, radīsies 8000 jaunu darba vietu, bet kurā nozarē es labprāt vēlētos to uzzināt, ko tad komisija šeit piedāvā. Uh, Un lūdzu arī neaizmirsīsim, ka cilvēki, kas zaudēs darba vietas, arī ir patērētāji tāpat kā jebkurš no mums. Mēs esam patērētāji aizsardzības pa komiteja, bet mēs nevaram aizmirst visus pārējos. Mums taču ir jāuzņem savu atbildības daļa savu līdzpilsoņu priekšā. Mums ir jārūpējas arī par viņu darbvietu saglabāšanu. Tie ir likumīgi produkti. Uh, Elektroniskā izsakojamības sistēma. Man tā šķiet aplama, domāju, tas ir uh, pārāk traki, un arī maziem un vidiem uzņēmumiem tas radīs nevajadzīgu slogu. Un arī uh, šīs paciņas bez norādēm, uh, tā arī nav pati labākā doma. Tas noteikti neļaus uh, samazināt viltojumu skaitu tieši pretēji. Vajadzētu parūpēties par to, lai katrs zīmols varētu izmantot uh, tādus attēlus, uh, kā ražotāji to vēlas. Un, ja būs vairāk viltojumu, tas, protams, nāks vēl vairāk par ļaunu patērētāju veselībai. Daudz tika pateikts par e-cigaretēm. Es esmu arī pret to, ka tās tiks pārdotas aptiekās, runājot par atļauju procedūru. Uh, tad vajadzētu varbūt šeit iekļaut arī šišas, jeb ūdens pīpes, jo tās arī uh, rada pietiekam kaitējumu cilvēku veselībai. Tālāk par vispārējo uh, mm, aizliegumu mums nevajadzētu aizliegt zelējumu un šņaucamo tabaku. Šņaucam tabakai pievieno dažādas aromātiskas vielas, nevar tādu galīgi neapstrādātu šņaucamo tabaku e, izmantot. Un tā jau arī e, ir kaitīga veselībai. Un Linda Makevena runāja par deleģētajiem tiesību aktiem. E, komisija to ir ierakstījusi šajā priekšlikumā, un ja būs tik daudz deleģēto tiesību aktu, uh, tas galu galā novedīs pie Eiropas likumdevēja pilnvaru samazināšanas. Nu, tā būs tāda mm, eh, vispārējā pilnvara, ģenerāla, ģenerāla pilnvara komisijai, un tā varēs eh, lemt vispēc savu prātu nākotnē par tabaks produktiem. Un tad būs dažādi deleģētie eh, tiesību akti, kas varbūt ir tehniski labi, tas eh, vēl ir pieņemam, bet eh, šajā gadījumā nu, mēs nedrīkstam atļaut, ka pret mums tā attiecas. Paldies! Goe, uh, referente Andersons kundze, viņa nu pat ieradās. Viņa bija regi komitejā. Lūdzu. Uh, thank you, Chair, for your indulgence. And... Paldies, un paldies eh, vēl referentei par darbu un atvainojiet, eh, ka es eh, aizgāju no diskusijas uz laiku, jo man bija jādarbojas arī citā komitejā. Tātad mums ir vēl 1360 grozījumu, kas ir iesniegti un ir skaidrs, ka arī uh, tabakas industrija ir bijusi ļoti e, liela ar spēcīgu lobiju. Um, un um, tomēr daži e, kolēģi, līdzīgi kā es, mēģina aizstāvēt iedzīvotāju veselību, nevis tabakas ražotāju intereses. Jautājums par standarta paketēm jau ir apspriests šodien. Uh, bet es gribētu minēt dažus svarīgus notikumus manā valstī, kas ir notikuši šonedēļ. Tātad ir eh, notikusi tikšanās starp ministriem un tabakas ražotājiem. Tā ir pirmā reize, kad īrijas premjeras to ir darījis un ir pieņemts lēmums pāriet uz pilnīgi visu pākiešu standartizāciju. Un tādā veidā īrija kļūs par pirmo Eiropas Savienības valsti un otro eh, pasaulē pēc Austrālijas, kur būs šādi pasākumi. Un cerams, ka tas būs svarīgs precedents, kas arī noteiks eh, toni nākamajām diskusijām padomē un parlamentā eh, par raksturīgajiem aromātiem. Uh, Eh, komisija eh, iesaka eh, atļaut dažus papildinājumus, kamēr tie nav raksturīgi. Es ieteiktu aizliegt visu, visas papildu vielas, kas nerodas ražošanas procesā un kas varētu padarīt tabaku pievilcīgāku. Šie komisijas priekšlikumi būs grūti ieviešami. Uh, Daudzu papildu vielu mērķis ir eh, mazināt tabakas nepatīkamo eh, garšu. Piemēram, viens no maniem grozījumiem eh, skata jautājumu par cukuru tabakas produktos. Es nedomāju, ka tam būtu jādod atbrīvojums, jo cukurs ir papildinājums, kas veicina tabakas pievilcību. Uh, smēķētājiem un ir vadlīnijās noteikts, ka mums ir jāizliedz visas eh, papildu vielas, kas veicina tabakas pievilcību. Nu, ir bažas arī par eh, potenciālajiem izaicinājumiem. Eh, daži atbalsta mentolu, un arī tie paši argumenti, ko izmanto mentola aizstāvi, var tikt lietoti cukura aizstāvēšanai. Ja mēs e, e, gribam atturēt cilvēkus, īpaši jauniešus, no smēķēšanas, tad vajadzētu šīs papildu vielas tomēr e, aizliegt. Un es gribētu redzēt pozitīvu sarakstu ar vielām, kas ir atļautas. Tātad arī šādu sarakstu ar visām vielām, kas ir atļautas, un tikai šīs vielas tad varētu būt tabakas produktos. Uh, Es gribu pateikties referentei par darbu pie šī ziņojuma. Paldies! Olgers Krāmers lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Ja mēs dzīvojam demokrātiskā sabiedrībā, tad uh, pie patiesības var nonākt diskusiju laikā, un diskusijās ir jāizmanto arī argumenti, un man šķiet, ka demokrātiskā kultūra ir cietusi, jo vairs te negrib uzklausīt uh, argumentus, kas varbūt uh, mēģina peldēt pret straumi, un cilvēki, kas atļaujas oponēt, tiek stigmatizēti. Un, dārgais Karl Heinz Florence, mēs jau esam to pieredzējuši pirms tam. Uh, ir vai nu labi argumenti, vai eh, slikti argumenti, un mums nevajadzētu eh, nolaisties zem tādu civilizētu diskusiju līmeņu un nevajadzētu tagad runāt par to, nu, kurš kuru vada. Es varu, jā, jā, Kārl Hainz, mēs varam pie kafijas tases vēl par to apspriesties. Um, die gesagt hat, dass To mēs varam tagad darīt, saka Kārls Hainz Florence, bet Kārl Hainz, man taču ir tikai trīs minūtes, un tu man kavē izteikties. Uh, Eh, priekšsēdētājs saka, varbūt, ka runāsim par būtisko. Es eh, varu piekrist Renātai Zomerei, saka runātājs, un citiem, kas teica, ka eh, šīs direktīvas un piedāvātais regulējums ir pārāk ierobežojošs, pārāk tālajošs, un es gribētu atminēties, ko tad īsti piedāvā komisija runājot par iepakojumiem. Nu, tas ir tik restriktīvi, it sevišķi lasot 32. pāntu, es gribēju uh, pavaicāt, jāvaicās, kādēļ komisija pati nesāk ražot tabaks produktu iepakojumus. Nu, tur nav nekāda sakara ar mārketingu, un ražotājiem vispār vairs nebūs nekādu, nekādas rīcības brīvības. Eiropas Savienība PVO līmenī ir parakstījusi deklarāciju, kurā ir atzinusi, ka 50% no brīdinājumiem, tātad 50% no iepakojuma platības, uh, Eh, tik lielam ir jābūt brīdinājumam. Nu, kādēļ tad pēkšņi 75%, kāda tad būs pievienotā vērtība aizstāvot patērētāju veselību? Un vai tad tādā veidā mēs pārliecināsim lielāku cilvēku skaitu uh, nesākt smēķēt, ja, piemēram, iepakojums aizņem 75% no, uh, ja brīdinājums aizņem 75% no iepakojuma? Nu, kur tad ir šie lietišķie argumenti? Ir arī uh, citi priekšlikumi, kas man šķiet tādi ļoti uh, jocīgi, piemēram, e, pašu cigaretes, ko cilvēki paši var uztīt, un komisija vēlas uh, aizliegt šos produktus, tādus tabaks produktus uh, likt kartonu kastītēs. Nē, uh, komisija vēlas, lai tos nevarētu tirgot uh, plasma, tādās kartonu kastītēs, bet vēlas, lai tie joprojām tagad tiktu pārdoti tikai maisiņos. Es gribēju, es arī piezvanīju komisiju un vaicāju kādu argumentāciju, viņi man to nespēja sniegt. Uh, un es atras, atradu arī kādu formulējumu, kas man ļoti pārsteidza, jo um, valstīm būs sasaistīts uh, rokas, tās nevarēs vairāk domāt, kā šos produktus iepakot, un ja kāds būs ar radošāku prātu vai radošāku pieju, tad komisija ir rakstījusi vienā formulējumā, ka uh, nedrīkst uh, uh iepakojums atsaukt atmiņā neko patīkamu vai uh, tam nedrīkst būt nekādas sabiedriskās vērtības. Nu, tas man atgādina komunistisko režīmu. Es nezinu, ko tad komisija ar to vēlas panākt. Ko komisija, uz ko komisija mērķē ar šādu patvaļīgu formulējumu? Es domāju, ka šis uh, likums ir eh, domāts tikai tam, lai vēl vairāk vairotu to nepatiku, kas pilsoņiem jau ir radusies pret ES, un cilvēki aptaujās arī pauž savu viedokli un domā, ka šis likums tikai viņu nepatiku un kritiku vairos. Paldies, Pēters Līze, tagad. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Es mēģināšu uz jautājumiem reaģēt eh, tādā lietišķā garā ar eh, vēsu prātu. Es saprotu, ka eh, Florence ir visai satraukts un viņš te neizmantoja pārāk pārdomātu argumentāciju. Un Krāmera kungs kādā lielā vācu avīzē teica, ka uh, vides. Uh, vides komitejā pārsvarā strādā tādi ekoloģiskie sapņotāji. Nu, Holger, vai tad tas ir tāds ļoti lietušs komentārs, vai tā ir pareiza argumentācija? Es domāju, ka tu ar saviem izteikumiem arī eh, e, necīnies pret eiroskepsi. Tagad pie lietas. Es visumā atbalstu komisijas priekšlikumu, man tas šķiet pietiekami labs un uh, ir uh, iesniegt arī labi grozījumi. Ja mēs runājam par iepakojumu lielumu, par iepakojumu formu, mums par to ir jāvienojas un es uh, esmu pateicīgs Lindai Makavenē, ka viņa te nevēlas ieviest tik stingru regulējumu. Par to vispār nav vērts strīdēties. Eh, runājot par eh, pievienotajām vielām, eh, Kārls Hainz Florence jau pateica pietiekam daudz, un mums vajadzētu arī padomāt par labākiem priekšlikumiem. 13. 52, 13, 54, 13, 55, tie man šķiet svarīgākie grozījumi. Es lūgtu kolēģis ar tiem ļoti rūpīgi iepazīties. Ar daudzu kolēģu atbalstu mēs vēlamies norādīt vēl vairāk uz uh, pasīvās smēķēšanas bīstamību, it sevišķi bērnu vidū. Uh, vai nu Briselē, vai eh, savā uh, dzimtenē, ja mēs dosimies uz ielas un ja pavaicāsim cilvēkiem, vai jūs zinat, ka smēķēšana var izraisīt plaušu vēzi, viņi noteikti teiks jā. Uh, bet cik daudz cilvēki zina, ka pasīvā smēķēšana ir arī ļoti bīstama. Eh, smēķēšana eh, var novest pie pēkšņās zīdāņu nāves, bērniem eh, var, bērni var saslimt ar meningītu vai jau tie bērni, kas ir saslimuši ar meningītu, tas var slimību vēl tikai saīsināt, tas var sācināt arī astmu. Uh, un mums par to ir jārunā, un bieži vien mēs esam dzirdējuši, ka tā ir cilvēka, cilvēka personīgā brīvība, un katram ir pašam jāizvēlas, vai viņš uh, nodara savai veselībai kaitējumu vai nē, bet mēs nedrīkstam apdraudēt mazus bērnus, kam šādas izvēles vēl nav. Tādēļ es jūs lūgšu atbalstīt šos grozījumus. Komisija saka, ka tam ar to nav nekāda sakara, un uh, ir arī komitoloģijas procedūra, mēs esam izstrādājuši šos priekšlikumus, bet dārgā komisija. Uh, Eh, tā ir koplēmuma procedūra, priekšlikums ir izstrādāts un nevar no mums sagaidīt to, ka mēs te mēnešiem ilgi diskutēsim, diskutēsim un pēc tam komisija izdarīs visu pa savam prātam pēc komitoloģijas procedūras, lemjot arī par brīdinājumiem uz tabaks izstrādājumu paciņām. Es lūkšu jūs atbalstīt manis pieminētos grozījumus un neļaut komisijai izmantot komitoloģiju. Paldies! Barolo Bartolocī lūdzu. Grazie, prezidente. Paldies. Es gribētu pateikties referentei par darbu, ko viņa ir padarījusi. Eh, tā, līdzīgi kā kolēģi no eh, vides komitejas arī mēs sagatavojām daudz grozījumu un uh, Arī viņi ir izteikuši mūsu bāžas par iespējamajām negatīvajām sekām uz intelektuālo īpašumu, tiesību aizsardzību un iekšējo tirgu un arī drošību. Un eh, nu, neizskatās, ka šeit viss eh, nāktu par labu veselībai. Tātad mēs eh, šaubāmies par komisijas izvēlēto juridisko pamatu. Doma ir tāda, ka vajadzētu uzlabot iekšējā tirgus darbību. Daudzu valstu parlamentu vienprātīga nostāja, arī Itālijas parlamentā ir tāda nostāja, ka subsidiaritātes daļa šajā direktīvas projektā nav pieņemama. Un nav pieņemams tas, kas ir teikts par eh, cigarešu tirdzniecību un iesaiņošanu, jo tādā veidā tikai tiek traucēts iekšējais tirgus. Ir eh, pasākumi, par kuriem ir jālemj dalību valstīm. Uh, Tas pats arī ir eh, par eh, iesaiņojumu eh, bez reklāmām. Mēs domājam, ka šeit brīdinājumiem būtu jārunā tikai par veselību, par ietekmu uz veselību. Un par šiem samazinātā riska produktiem un elektroniskajām cigaretēm jau daudzi eh, iepriekšējie runātāji ir izteikušies. Ļoti daudz pilnvaru tiek piešķirts komisijai ar šo priekšlikumu, uh, un mums vajadzētu eh, varbūt eh, nedot komisijai tik liels pilnvaras, un daudzas no tām pat nav īsti pamatotas, tās vajadzētu atstāt dalību valstu ziņā, un tas arī ir parādīts mūsu grozījumos, ka mums ir bāžas par šīm augošajām komisijas pilnvarām. Mums vienmēr būtu jādomā par patērētāju veselību un arī par to, lai mazinātu nelegālo tirdzniecību un e, kontrabandu. Es e, domāju, ka mums būtu daudz labāks e, rezultāts, ja mēs vairāk domātu par to, lai būtu profilaktiskie pasākumi, īpaši tādi, kas ir domāti jauniešiem, arī grūtniecēm. Paldies! Paldies! Pirmkārt, es piekrītu uh, Martīnam un uh, Andersenam, un arī es apsveicu īrijas valdību. Uh, šeit uh, par eh, to, ka tiek salīdzināta smēķēšana ar eh, kafiju. Nu, šeit nav runa par smēķēšanas aizliekšanu un par eh, brīvības izvēli, bet sabiedrības veselība ir ļoti nopietnas jautājums. Puse smēķētāji mirst no slimībām, kas ir saistītas ar smēķēšanu. Uh, tās ir milzīgas izmaksas. Nu, šeit nav tāds eh, niecīgs, nesvarīgs jautājums. Šis ir ļoti nopietns jautājums sabiedrībai. Es eh, neapskatīšu visus grozījumus, bet es teikšu par e-cigaretēm, ka tas ir, tās ir jāuzskata par jebkura eh, tādu pašu smēķēšanas pārtraukšanas produktu kā visi citi. Uh, par eh, tabakas izvietošanu eh, veikalos. Daudzas, eh, nu, vairākas valstis jau ir aizliegušas vai ievieš aizliegumu, un pieredze rāda, ka cilvēki neatpazīst cigarešu markas, un viņi arī mazāk sāk smēķēt. Piemēram, Jaunzēlandē cilvēki, kas ir redzējuši cigaretes, apmēram ir trīsreiz lielāka iespēja, ka viņi sāks smēķēt, jo šie cigarešu stendi ir kā eh, līdzīgi kā reklāmas. Es domāju, ka ir pareizi neizvietot cigarešu pakas atklāti redzamā veidā. Saka, ka būšot tiesas, ka būšot iekšējā tirgus traucējums, eh, līdzīgi kā Norvēģijā 2011. gadā, bet tāpēc arī ir jāskata Eiropas e, līmenī šis priekšlikums. Ir tāda neoficiāla informācija, ka komisija ir domājusi par šādu aizliegumu, bet nav to ieviesus, un tas ir ļoti žēl, jo šis izvietoju, atklāt izvietojuma aizliegums būtu svarīgs līdzeklis cīņā pret e, smēķēšanu un eh, tad tā arī varētu nosargāt jauno paudzi no slimībām un nāves tabakas dēļ. Paldies! Jā, šis ir ļoti ambiciozs priekšlikums, un mēs eh, neesam pieņēmuši nevienu direktīvu līdzīgu eh, 12 gados, tātad šis ir liels solis uz priekšu. Nu, vēl ir jārēķinās arī ar lobby, kurš ir spēcīgs īpaši Spānijā. Mēs patērējām vairāk laika skaidrojot, kas direktīvā nav, nekā informējot par to, kas direktīvā ir. Šeit cilvēki vēlas panākt līdzsvarotu rezultātu, uh, vidusceļu starp uh, pilnīgu aizliegumu un uh, tādu risinājumu, kas tikai kalpo ražotāju interesēm. Mums būtu jāsaglabā izņēmumi, piemēram, cigāriem, jo jaunieši jau nesāk smēķēt kubas cigārus. Uh, Un um, tad šis grozījums par 10%, ja mēs apskatām valstis, kur cilvēki smēķē visvairāk, tātad cilvēki, kas smēķē tabaku, viņi eh, smēķē tabaku, nevis kaut ko citu. Tātad ir jāskatās uz šīm papildu vielām un eh, cukuru. Nu, ir, um, sastāvdaļas, eh, kur, eh, kuras ir vajadzīgas, piemēram, līdzīgi kā apelsīna sulā ir jāpievieno nedaudz ūdens, lai tā būtu dzeram. Tāpat arī eh, ir nedaudz cukuru, ir neizbēgams tabakā. Mums ir jāmēģina panākt vienošanās un mēs mēģinām atrast līdzsvaru bet to darot nevajadzētu aizmirst, kāds ir galīgais mēķis, un galīgais mēķis ir uh, panākt, lai jaunieši nesāk smēķēt un aizsargāt veselību. Uh, šie ir priešlikumi, kas ir apspriesti veselības komitejā, un tā tas arī ir jāpaskaidro ražotājiem. Uh, mums ir jāieņem stingra nostāja pret šiem lobbyiem. Bet nu, mums arī nevajadzētu būt tik radikāliem, ka mēs gribam visu aizliegt un jaukties cilvēku dzīvē. Paldies! Līdzīgi kā citi, es arī domāju par to, lai tabakas uh, industrija nevarētu piesaistīt jaunus patērētājus un lai esošie mm, nenodarītu kaitējumu citiem. Kamēr Beļģi, no tā laika, kad Beļģija ieviesa smēķēšanas aizliegumu restorānos, eh, ir uzlabojusies eh, eh, bērnu veselība, tātad nu, grūtnieču veselība, tātad ir sakarība starp šiem aizliegumiem un veselību, bet es gribētu uzsvērt vēl vienu e, jautājumu, ka jau pamat konvencija par tabaku nosaka, ka ir jāaizliedz uh, e, produkti, kuri uh, ir domāti bērnu piesaistīšanai, piemēram, rotaļlietas un šīs šokolādes cigaretes. Un tagad ir nav iedomājams, kā jūs dotu šādu uh, dāvanu bērniem, bet nu, tā vēl nav juridiski aizliegta. Kas ir vēl satriec, satraucošāk, uh, ka tagad ir jau vairāk viltīgāki produkti, kas mēģina piesaistīt bērnus. Piemēram, ir šīs uh, ūdens pīpes, kurās nav nikotīna. Uh, ir eh, tikai eh, smaržu vielas, bet pirmkārt mēs nezinām, ko šīs aromātiskās vielas nodara veselībai, un tās ir eh, jauniešiem ļoti pietī, patīkamas. Tā tad ir šis mazā sarkanā gaismiņa galā, kas iedegās, kad smēķētais ielpo šos dūmus, un Eh, šis produkts ir pieejams bērniem pat no astoņiem gadiem. Tātad tas ir ideāls veids, kā pieradināt cilvēkus pie smēķēšanas, un likumdošana neierobežo šādu produktu. Nu, faktiski šeit būtu jārīkojas tāpat kā ar šokolādes cigaretēm, ko es arī gribētu aizliegt. Ir grūti Eh, legāli noformulēt, kā aizliegt šos produktus. Es eh, domāju, ka šeit mēs varētu runāt par tabakas eh, produktu imitātoriem, bet nu, jūs varbūt varat ieteikt labāku formulējumu, tad es to pieņemšu par deleģētajiem aktiem. Ne tikai parlamentam ir jāuztraucas par komisijas mēģinājumu pārskatīt likumdošanu un eh, paņemt vairāk pilnvaru, jo komisija nav vēlēta iestāde. Ir arī vairāku valstu parlamenti, kas eh, uztraucas par to, ka, kas notiks nākotnē, ja mēs dosim komisijai tik lielas eh, pilnvaras. Um, ja varēs ar deleģētiem aktiem vai pilnīgi vai daļai pārskatīt noteikumus. Arī Nīderlandes parlamentā un citos ir izteiktas bāžas par šīm komisijas pilnvarām, un eh, šeit būtu jāierobežo komisijas eh, ambīcijas. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties Lindai par to, ka viņa iezīmēja divas risinājumus attiecībā uz zelēmo tabaku. Uh, Tas ir vai nu atļaut to Eiropas Savienībā, vai arī respektēt uh, um, atrunu pievienošanās līgumā, kas attiecās uz um, Zviedriju un, un, un, un Dāniju. Katrā ziņā kaut kādā veidā mums tas ir jāregulē, jo tas, kas patreiz ir mūsu priekšā, būtiski mainēso šo situāciju, un ja mēs tagad sakam, mēs aizliedzam to iekšējā tirgu, bet regulējam to Zviedrijā, un es domāju, tad Zviedrijas cilvēki to sapratīs. Bet ja jūs atļausiet cigaretes, bet aizlieksiet zelēmo tabaku, bet regulēsiet Zviedrijā, Katrā ziņā mums ir jāraugās, lai cilvēki mūs saprastu. Katrā ziņā, ja man jāizvēlas, tad es, protams, piekristu, ka ir jāatļauj. Līdzīgi arī par e-cigaretēm. Ir dīvaini, ka e-cigaretes, kuru e, ietekme uz veselību ir mazāka nekā parastās cigaretes, ir vairāk ierobežotas un to pieejamība ir vairāk ierobežota nekā cigaretēm. Katrā ziņā tabakas problēma ir tā, tās kancerogēnās vielas, kas rodas tabakai sadegot, bet zelējumā tabaka nedeg. Tādēļ ir dīvaini aizliegt uh, vienu no tādiem tabakas izmantošanas veidiem, kam uh, nav tāda ietekme uz veselību. Katrā ziņā es negribu uzspiest dzelēmo tabaku nevienai valstī, kas to nevēlas, piemēram, tāds nav mans mērķis, bet eh, tā kā mūsu kolēģis no ECR teica, tad neiet runa tikai par Zviedriju, bet arī, piemēram, par Dāniju, arī Dāņi cīnās par zelēmo tabaku. Viņi pārdod zelēmo tabaku. Norvēģijas tā, eh, caur, Norvēģiju šie lēmumi ietekmē caur um, Eiropas brīvās tirzniecības līgumu. Un tādēļ es domāju, būtu vietā teikt, ka tām dalību valstīm, kas vēlas, nedrīkst aizliegt atļaut zelēmo tabaku. Bet katrā ziņā man ir prieks, ka mēs redzam un saprotam to, ka šīs, šī jautājuma par zelēmās tabakas atlikšanu malā eh, neko neatrisinās. Paldies! Paldies, Edita Strēla! Muito obrigada, Sr. Presidente. Paldies, priekšsēdētāji! Es vispirms gribētu pateikties Lindai Makavenai par eh, šo uh, smago darbu pie tik pretrunīga jautājuma. Man šķiet, viņa ļoti nopietni ir izturējusies pret to. Sabiedrības veselības aizsardzība ir mērķis, uz ko mēs visi tiecamies ir pierādīts, ka tabaka ir ļoti kaitīga veselībai un ka tā var nogalināt. Šī iemesla dēļ mums ir jādara viss, kas ir mūsu spēkos, lai nodrošinātu to, ka smēķētāji un jo īpaši jaunie cilvēki apzinātos šo problēmu un šo produktu ietekmi uz viņu veselību. Tajā pat laikā mums vajadzētu paturēt prātā vairākus aspektus, un mums ir jāizrāda veselais saprāts risinot šo jautājumu. Piemēram, ražotājiem ir pamats paust savas bažas attiecībā uz to, ka varētu pieaugt nelikumīgā tirdzniecība un uh, šo produktu viltošanas gadījumi. Kas attiecās uz situāciju Portugālē? Portugālē visa tabakas reklāma ir aizliegta. Jebkur, gan tieša, gan netieša, tā ir nelikumīga. Bet es iesniedzu grozījumu astotajam pāntām. Kopā ar citiem kolēģiem es gribētu pateikties Lindai par viņas atbalstu attiecībā uz šo grozījumu. Tātad grozījums attiecas uz mīkstajām cigarešu paciņām, uz šo iepakojumu. Jo Portugālē cigarešu garums var mainīties, bet nevar mainīties to diametrs. Un Portugālē ja tiktu uh, likvidēts, uh, likvidēta iespēja norādīt ražotāju, tad ražotāju mm, zīmolu, tas nozīmētu nepieciešamību veikt milzīgas investīcijas tieši ražotājiem. Tas noteikti palielinās arī bezdarbu. Un, un šāda prasība varētu būtiski ietekmēt situāciju Azoru salās. Katrā ziņā es domāju, ka ši, šāds risinājums ir neviennozīmīgs, un mēs esam pret priekšlikumu palielināt iepakojuma izmērus un svaru. Tas varētu radīt eh, būtiskas problēmas gan ar intelektuālā īpašumtiesībām, gan patentiem, gan zīmoliem. Katrā ziņā mēs esam pret to. Paldies! Paldies! Gardīnī kundze, lūdzu. Presidente, eh, tantissime cose sono già state dette, mi sembra che nel complesso. Paldies, paldies. Daudz, kas jau ir izskanējis, bet es domāju, ka mēs visi piekrītam tam, ka smēķēšana ir slikta lieta un ka vajadzētu pēc iespējas samazināt tabaks lietošanu. Un mūsu prioritāte noteikti ir jauniešu pasargāšanu no šī kaitīgā ieraduma. Lai novērstu to vispār, ka cilvēki sāk smēķēt. Tāpat arī mums ir jāaizstāv cilvēki pret pasīvo smēķēšanu. Bet tas būtu jādara ar daudz efektīvākiem, iedarbīgākiem instrumentiem. Es nedomāju, ka mēs esam panākuši vienprātību attiecībā uz instrumentiem. Šī ir pirmā reize, kad Eiropa Eiropa, kas parasti cenšas pieņemt harmonizētas normas attiecībā uz mārķēšanu. Mēs skatāmies uh, uz dizainu, kas ir vairāk uh, komerciāls aspekts, nevis ar veselību saistīts aspekts. Es esmu itālieta un uh, Itālija vairāk gadu garumā ir bijusi cīņas pret tabaku avangardā, un 2000, Itālijas senāts ir pieņēmis, ir, ir secinājis, ka laika posmā no 2003. līdz 2012. gadam smēķētājs skaits ir samazinājies no 27,6% uz 20,8%. Es domāju, ka tas ir lielisks rezultāts. Mēs uh, lietojam pavisam savādāku stratēģiju nekā tā, ko ir ierosinājusi komisija, un es nesaprotu, nesaprotu, piemēram, kāda atšķirība vai mazāk vai lielāka uh, cigarete, kādu, ko tas nozīmē smēķētājiem. Es drīzāk ticu aizliegumiem smēķēt uh, dažādās vietās uh, un tam līdzīgiem pasākumiem. Šveices pētnieki ir konstatējuši, ka tie, kuri ir atkarīgi no noteikta produkta. Viņi atradīs iespēju šo produktu iegādāties vienā vietā vai citā vietā. Un viss šādi pasākumi noteikti veicinās cigarešu kontrabandu. Un to mēs esam novērojuši arī pēdējā laikā. Mēs visi zinām, kas ir šajās eh, viltotajās cigaretēs. To kvalitāte ir ļoti zema, tabakas, eh, eh, tabaka ir ļoti zema, dažās cigaretēs pat ir atlās, atrast plastmas, un tas ir būtisks risks veselībai, un tādēļ mums ir jācīnās pret kontrabandu. Un šī standartizētais iepakojums vēl vairāk atvieglos cigarešu viltošanu. Un, ja mēs paskatāmies, kas varētu notikt, piemēram, ja cilvēki saindējas no šiem produktiem, jo mēs nezinām, kas ir iekšā tajās viltotajās cigaretēs, un bieži ir saindēšanās gadījumi. Un ilgtermiņā cilvēki iegūst šausmīgas saslimšanas. Visbeidzot par e-cigaretēm. Arī šeit mums ir zināmas bāžas. Es domāju, ka mums vajadzētu domāt par riska samazināšanu. Paldies! Vielen Dank, Frau Kollegin. Wir sind damit am Ende der Paldies, ir izteikušies visi runātāji. Jāsaka, ka šis ir viens no nopietnākajiem likumdošanas projektiem, pie kura esam strādājuši šajā sasaukumā. Ļoti apstrīdēts, pretrunīgs jautājums un, protams, jāsaka, ka Eiropas Savienībā katru gadu mirst līdz 700 tūkstošiem cilvēku smēķēšanas radīto seku dēļ. Kails Hainz Florence. Um to uh, jau reiz stāstīja debatēs. Viņš teica, ja, piemēram, eh, Eiropas Savienībā katru dienu nogāstos kādu lidmašīnu avarētu, tad aizliegtu lidošanu vispār pēc trim dienām, bet smēķēšana joprojām nav aizliegta. Un tāda dilēma mums ir, un ja ir kāds 60 eh, gadnieks, kas visu mūžu ir smēķējis, nu ar likumdošanu jau mēs viņam pēkšņi to neaizliegsim darīt. Un eh, šī piedāvātā likumdošana. Uh, ir domāta tam, lai jaunā paudze nestieptos pēc cigarešu paciņas, lai viņi nekļūtu atkarīgi. Eh, tāds ir šīs likumdošanas galvenais mērķis. Manā reģionā Eh, saka tā, atstāsim baznīcu eh, ciematā. Un domāju, ka mēs eh, arī varētu sakot šādām principām. Tā tad veselības aizsardzība ir galvenais mērķis parūpēties, lai cilvēki nesāktu smēķēt, bet ir arī jauni produkti. Mēs organizējām arī semināru. Man gan tas nešķita pārāk veiksmīgi organizēts. Tas bija seminārs par e-cigaretēm un Nezinu, kādēļ tika ieviestas šādas vērtības, proti e-cigarete būs it kā aizliegta un to varēs nopirkt tikai aptiekā. Uh, īstenībā e-cigarete nav tāds kā aizstājējs. Tā ir domāta cilvēkiem, kas varbūt vēlas turpināt eh, smēķēt, bet negrib smēķēt tradicionālas cigaretes. Nu, tas nav domāts man, gribu to uzreiz pateikt. Nezinu, vai par e-cigareti ir eh, jārunā tieši šajā likumdošanas eh, priekšlikumā par to, lai lauž šķēpa sēnu referenti un, protams, arī Linda Makaivana, kam nācās izburties cauri vairāk nekā 1300 grozījumiem. Un cerams, cerams, ka mēs galu galā varēsim sastādīt tādu balsošanas sarakstu, eh, kas būs mums vairāk pa zobam un varēsim šo likumdošanas projektu noslēgt līdz 2014. gada vēlēšanām. Mēs mudinājām, lai komisija pēc iespējas ātrāk pieņem šo priekšlikumu. Protams, bija daudz grūtību, arī komisāram nācās aiziet no savām amata, nu, zināmā mērā viņš paklupa pār šo uh, likumu. Un mēs eh, varējām arī strādāt nedaudz ātrāk kā prognozēts, un es ceru, ka mēs varēsim kaut ko panākt mūsu patērētāju labā, un tā tad atstāsim baznīcu ciemā. Un eh, padomāsim par to, vai tā tad eh, cigaretes pārdos turpmāk apaļā kastītē, kantainā vai kādā citā. Uh, Es eh, esmu, es uzticos mūsu eh, referentei un domāju, ka viņa to varēs panākt. Un pirms dot vārdu referentei, došu vēl vārdu komisijai. Mums ir pietiekam daudz laika, mēs arī pietiekam daudz laika atvēlējām diskusijām un došu jums vārdu, lai varētu atbildēt uz vēl joprojām klātesošo kolēģi jautājumiem. Pēc tam izteiksies referenti. Uh, eh, thank you, Chair. Uh... Paldies, priekšsēdētāji gribēju pateikties eh, referentei par eh, smago darbu, eh, par enerģiju, ko viņa ir ieguldījusi darba ziņojuma tapšanā. Gribēju pateikties visiem par jautājumiem. Protams, es nedaudz gribu arī attaisnot mūsu priekšlikumu tātad par dažādām sastāvdaļām Mēs esam uh, runājuši par uh, tādu tabaks produktu aizliekšanu, piemēram, kas, kam ir ļoti izteikti tas uh, mentola vai vaniļas smarža, un jauniešiem tas liktos pievilcīgāk, tas noteikti viņus pamudinātu ātrāk sākt smēķēšanu, ir cigaretes ar šokolādes, ķiršu, vaniļas garšu, un ir arī e, pat e, mentā, mento kapsulas, kas tiek iestrādātas cigaretes filtrā. Mēs redzam, ka daudzās valstīs tirgo aizvien vairāk mento cigarešu, tātad tas pierāda, ka šādas cigaretes rada atkarību. Jāsaka, ka e, daudzi sāk smēķēt regulārāk un garšas un aromāti e, ir arī vainojami tajā, ka aizvien vairāk jauniešu sāk smēķēt šīs eh, raksturīgās garšas eh, varbūt cilvēkiem liek aizmirst patieso cigarešu radīto risku. Tālāk par iepakojumiem un marķējumiem daudz jautājumu tik uzdoti ir veikuši pētījumi, un mēs varējām pierādīt, ka lielāka izmēra brīdinājumi, lielāki attēlus paciņām cilvēkus tomēr attur pirkt cigaretes un uh, citus tabaks izstrādājumus. Tādēļ mēs piedāvājam, lai uh, 75% no paciņas aizņemtu tieši brīdinājumi. Domāju, ka šis ir pietiekami labi pārdomāts priekšlikums. Uh, Kā jau izskanēja debatēs, um, Bel Beļģijā bija veikti pētījumi, un Beļģijā ir jāizmanto trīs valodas, un izmantojot, uh, tātad uh, liekot uz paciņām brīdinājums trīs valodās, tie jau aizņem 65% no paciņas lieluma. Un, piemēram, Kanādā Uh, ir 75% uh, no paciņas uh, platības aizņem šie brīdinājumi, un tas ir samazinājis smēķētais skaitu. Ir pierādījumi tālāk par elektroniskajām cigaretēm. Runāsim skaidru valodu. Komisija vēlas lai e-cigaretes tiktu izmantotas kā tāds drošs cigarešu aizstājējs. Mēs vēlamies, lai e-cigaretes būtu drošas, kvalitatīvas un uh, ir jāpadomā par atbilstīgu likumdošanu e, e-cigarešu jomā. Kā varat garantēt, ka tās ir drošas un ņem vērā labāko ražošanas praksi? Kā garantēt to, ka e-cigaretes tiek e, ražotas, lai cilvēki varētu vieglāk e, atmest smēķēšanu un kā parūpēties, lai e-cigaretes nekļūtu par tādu vilinājumu jauniešiem. Mēs esam ļoti rūpīgi mēģinājuši meklēt atbildes uz šiem jautājumiem, un tieši tādēļ komisijas priekšlikums ir sekojošs ka zināmā mērā, ņemot vērā zināmas sliekšņu vērtības, e-cigaretes ir jāregulē, jāreglamentē kā medicīnas produkts. Tāpat mēs diskutējām par īpašo režīmu. Un eh, tieši ņemot vērā šos argumentus, mums šķiet, ka mūsu priekšlikums ir gana loģisks un pārdomāts. Visu beidzot, tika uzdots jautājums eh, par komisijas paziņojumu kontrabandas sakarā. Action plan on smuggling of cigarettes. Uh, this initiative Mēs esam sagatavojuši arī rīcības plānu, un tas ir saistīts ar priekšlikumu par cigarešu izsekojamību. Par deleģētajiem aktiem. Tad, kad mēs meklējam dažādus uh, risinājumus un iepazīstamies ar pēdējām, uh, pēdējiem zinātnieku atzinumiem, mums ir jāsaprot, ka ir ļoti daudz tehnisku parametru, kas ir jāregulē. Deleģētie tiesību akti sniedz mums tiesības veikt regulāras kontroles, ir iespējams uh, arī iejaukties tirgus norisēs, ja parādās jauni zinātniskie atklājumi. Mēs redzam, ka padomē arī ir sakustējies ledus, lai izstrādātu labākus priekšnosacījumus deleģēto aktu uh, izmantošanas uh, jomā. Un, protams, ir jāgarantē arī pietiekam augsts elastības līmenis. Un visu beidzot, runājot par šīm ekonomiskajām debatēm, no vienas puses tiek runāts par uh, divu tātad par to, ka patērētājs skaits, cigar, smēķētais skaits samazinātos par 2%, tas ir ļoti mazs skaitlis, bet tālāk tiek runāts par 2,5 miljoniem. Nu, tas radītu ļoti, ļoti niecīgu kaitējumu nozarei, tā ka te nevar runāt par milzīgiem ekonomiskiem zaudējumiem. Un uh, mana Kolēģi eh, nedaudz vairāk pastāstīs par cukura pievienošanu cigaretēm un par šo pozitīvo eh, vielu sarakstu. Runājot par sārakstu, gribu teikt, ka komisija ļoti rūpīgi analizē šo jautājumu. Mēs iepazināmies ar dažādām alternatīvām un iespējām, un dažādu iemeslu dēļ mēs šo sarakstu nesam vēl piedāvājuši. Pirmām kārtām šī tik sarežģīta joma ir tūkstošiem dažādu vielu, uh, papildvielu, kas tiek izmantotas un kuras varētu izmantot vēlāk, un tās var ļoti viegli aizvietot citu ar citu Un runājot eh, par likumdošanu, ir ļoti grūti tam visam eh, kaut kādā veidā izkosties cauri. Un rodas iespējas, eh, ka šie, šīs, šie papildinātāji produktu padara drošāku un patērētājiem draudzīgāku. Jāsaka, ka tabaka, lai kā to papildinātu, lai ko tai liktu klāt, vienmēr būs kaitīgs produkts. Ja mēs šo uh, sarakstu vēlamies uztvert nopietni, ir jāizstrādā ļoti, ļoti strikti kritēriji, uh, Un šobrīd neviens īsti nezin, kā šī kritērija izskatīsies. Mēs varētu runāt par kategorizēšanu pēc toksiskuma pakāpes, pēc tā, cik liela atkarība šie produkti rada, un varbūt arī tas, ka kādas vielas ļauj dūmu ievilkt dziļāk vai ievilkt lielāku dūmu. Tas viss ir ļoti, ļoti tehniski sarežģīti. Mēs patiešām pret darbu attiecamies nopietni. Un, ja e, šo sarakstu mēs izveidot, tas varbūt arī nelabvēlīgi ietekmētu tabakas audzētājus Eiropā. Tādēļ mēs izvēlējāmies pārdomātāku metodiku. Gribēju pateikt, ka šāda saraksta pārvaldība nozīmētu milzīgu birokrātisko slogu un, protams, tas prasītu papildus resursus. Tieši tādēļ komisija vēl nav piedāvusi šo pozitīvo sarakstu. Daži vārdi par standartizētiem eh, iepakojumiem. Gribēju pateikt, ka mēs nemēģinām standartizēt pilnīgi eh, visas paciņas piemēram, eh, var eh, izmantot dažādus iepakojumu veidus, eh, iepakojot tabaku, bet runājot par cigarešu paciņām un par mm, tinamajām cigaretēm, tur gan mēs esam pierādījuši, ka ir nepieciešams izmantot tādu iepakojumus, kur pietiekam labi varētu izvietot brīdinājumus. Mīkstas paciņas Eh, mēs nevēlamies atteikties pilnībā no mīkstā iepakojuma izmantošanas, bet mēs negribam, lai tiktu izmantotas tādas paciņas, piemēram, kas izstās pēc uh, lūpu krāsas putlāra un kas varētu jauniešus pamudināt tās iegādāties. Protams, mums ir vai, vajag iepazīties ar visu ļoti, ļoti detalizēti, būs vēl diskusijas ar dalību valstīm padomē un, protams, pastāv vēl grūtības runājot par cigarešu iepakojumu un tabaks izstrādājumu iepakojumu. Tāpat tika runāts par to, ka tas radīs uh, liekas grūtības uh, iepakojumu ražotājiem, jo viņiem būs mazāk iespēju. Nu, ko es varu teikt? ja uh, paciņas uh, vairs nebūs tik pievilcīgas, tās tik un tā būs jāturpina ražot, un cilvēkiem, protams, tur būs jādrukā virsū brīdinājumi, un tas uh, e, iepakojuma ražotājiem radīs vēl papildus izaicinājumus, un īstenībā tas varētu nozīmēt, ka viņu rūpals tikai zels un plauks. Paldies! Paldies komisijai. Tagad došu vārdu mūsu referentei Lindai Makavenai nochmal zusammenzufassen. Please, Linda. Thank you, Chair. Well, most... Paldies. Vairums kolēģu jau ir uh, aizgājuši, jo ir ceturtdienas vakars, tā tad es detalizēti neatbildēšu uz visiem komentāriem. Gardīnī kundze runāja par uh, viltošanu. Nu, nav tādu datu, kā vienkārši iesaņojums uh, novedīšot pie vairāk viltošanas, jo ir viegli viltot arī esošos iesaiņojumus. Eh, viltošana ir eh, milzīga problēma, un eh, šeit vairāk ir varbūt runa par cenu, nevis par iesaiņojumu, jo neviens jau neiesāka samazināt cigarešu cenas, lai varētu konkurēt ar nelegālajām cigaretēm. Tā tad ir jautājums jāskata pēc būtības, un nu, šeit Eh, mana valdība ir pētījusi šos iesaņojumus bez reklāmām gadiem ilgi un nav nekāda pierādījuma, kā eh, tie veicinātu viltošanu. Nu, šeit ir nozaras lobijas jaunās, eh, tieši otrā šīs jaunās pakas būs drošākas ar visām drošības pazīmēm. Uh, Par brīdinājumu lielumu mēs varētu diskutēt, bet nu nav tā, kā lielāki brīdinājumi, tā tad vieglāk viltot. Eh, par pārējiem jautājumiem bija daudz dažādu uzskatu izteikt, un es domāju, ka mēs varam šeit panākt vienošanos. Padome arī strauji virzās uz priekšu, un um, arī mums būtu vēlams panākt šeit vienošanos. Um, ēnu referentu sanāksme būs nākamā nedēļā. Mēs sāksim veidot kompromisus un ņemt vērā arī visas grozījums. Nu, protams, es neņem, nevaru ņemt vērā tos, kas grib svītrot komisijas priekšlikumu, bet eh, nu, tas nav, tāda cilvēka nav vairākums ne mūsu komitejā, ne citās uh, viena, e, vienā komitejā ir grūtāk nekā citās, bet e, vairumā komiteju tiek skatītas detaļas un nav grūtības ar pašu šo priekšlikumu būtību. Tātad es ceru, ka arī kolēģi atcerēsies priekšsēdētāji teikt to par to, ka 700 tūkstoši cilvēku e, un mēs varam šo situāciju mainīt un ja mēs to nedarīsim, tad mums būs jāatbild vēlētājiem, jo vēlētāji atbalsta darbību tabakas ierobežošanai. Ja, pirms dažiem gadiem, kad mēs runājam par eh, tabaks ierobežošanu, bija iebildumi par to, kā tad to varēs pieņemt. Uh, Eh, bet eh, tagad kurš tad vēl gribētu atjaunot smēķēšanu sabiedriskās vietās, varbūt tikai UKIP partija no mm, apvienotās karalistas, bet nu neviens negrib vairs atgriezties pie eh, smēķēšanas bāros un restorānos. Tātad nu, būsim drosmīgi un pieņemsim tos lēmumus, kas mums ir jāpieņem un e, cerēsim, ka tā arī smēķētāja skaits samazināsies. Paldies, esam beiguši debatas. Vides komiteja par šo ziņojumu balsos 10. un 11. jūlijā un septembrī iespējams balsosim par mandātu un plenārsēdē arī septembrī gribēju e, pateikties par līdzdalību. Jūlijā balsosim. Gribēju pateikties visiem, kas piedalījās debatēs, un pēdējais darba kārtības punkts nākamo sanāksmu laiks eh, notiks eh, 19. un 20. jūnijā, un gribēju jums arī atgādināt, ka četri kolēģi, kas joprojām ir palikuši zālē, gribēja viņiem atgādināt, ka notiks seminārs par pacientu drošību no 15.15 .15 līdz 18. ASP 102 angļu, franču, itāļu valodā būs iespējams noklausīties tulkojumu un visi esat laipni lūgti. Tie, kas uh, tagad dosies mājās, novēl nu jums labu ceļavēju un pārējiem labā patīti. Paldies!